grozījumus Eiropas parlamenta pieņemtajam tekstam saskaņā ar 216. pāntu, 4. punktu mūsu reglamentā. Šie grozījumi tiks pieņemti, ja 24 stundu laikā pēc šī paziņojuma kāda politiskā grupa vai 40 deputāti pret to neprotestēs. Grozījums ir pieejams Sjāns Antirekt eh, tīmekļa vietnē un, eh, protams, eh, tā nosaukums tiks atspoguļots arī šīs sanāksmes protokolā. Nākamais darba kārtības punkts ir balsojums par Kacelino kunga ziņojumu. Tagad balsojam par šo ziņojumu un darīsim to personālā kārtībā. Sākam balsot. Avete votato tutti? Vai visi kolēģi ir paspējuši nobalsot?